signor ja. presidente colgo l'occasione dell'ordine dei lavori. priekšsēdētāji darba kārtībā lūdzu jums lūgt eh, Ledija Aštonei apmeklēt mūsu parlamentu, lai izklāstītu, ko viņa ir darījusi vai ko viņa darīs saistībā ar kristiešu likteni pasaulē. Es gribētu, lai viņam mums pār to ziņot, lai parlaments varētu uzklausīt oficiālu ziņojumu. Par šo tēmatu mums ir oficiālas debates pulksten trijos pēcpusdienā. Reglamenta jautājums. Peace. Κύριε Πρόεδρε, επικαλούμε το άρθρο 173 περί εφαρμογής του κανονισμού. Priekšsēdētāji kungs, mēs gribētu uh, 116. pantu reglamentā minēt, un šī jau ir trešā reize plenārsēdē kad eh, nav paredzēti jautājumi padomai. Un es gribu uzsvērt, ka tā ir trešā reize pēc kārtas. Tādēļ eh, vēlos atgādināt eh, šo pāntu reglamentā, jo tās ir parlamenta tiesības un arī parlamentāriešu kon tiesības kontrolēt padomas darbību. Paldies! Tik tiešām mēs pieņemsim lēmumu šeit. I nowych relacji pomiędzy kas attiec uz Lisabonas līgumu un jauniem attiecībām starp parlamentu un padomi jo šobrīd mums ir divu palātu parlaments Eiropas Savienībā. Mums ir vienlīdzīgi partneri Eiropas parlaments un Eiropadoma. Tas nozīmē, ka attiecības ir izmainījušās, bet es piedāvāju neturpināt šīs debatas tagad un šobrīd, jo tas viss tiks eh, noskaidrots tuvākajā nākotnē. Uh, point of order. Yes, please. Reglamenta jautājumu. Priekšstādātāja kungs, man liekas apšaubam tas, ka iespējams nākotnes izmaiņas bez jebkāda pamata tiek svītrotas parlamenta tiesības, proti šis jautājums stunda ar padomu. Un tā kā tas uh, mums uh, nepatīk, tad uh, vajadzētu šo jautājumu stundu tik ilgi noturēt, kamēr ir pieņemts lēmums, nevis izpildīt lēmumu, kas nemaz vēl nav pieņemts. Un es teikšu godīgi, manuprāt, tas ir nepareizi, jo ārpolitikas un paplašanāšanās politikas uh, Eh, jautājumos padome nav viss eh, cita kamera, bet gan uh, institūcija, kuru mums parlamentāri jākontrolē. Dziękuję, dziękuję kolegom. Paldies. Paldies pār šīm piezīmēm. Es gribētu darīt zināmu, ka nākamajā priekšsēdētāja konferencē, kad tiks pieņemtas darba kārtības, es eh, šo jautājumu aicināšu skatīt un mēs redzēsim, kā lietas varētu turpmāk risināties nākotnē. Priekšsādātāja konference ir atbildīga pār darba kārtības noteikšanu, un nākamajā reizē mēs šo jautājumu apspriedīsim. Paldies! Un pārējām tagad pie darba kārtības, kā es sacīju pirmdienā. Zaļo grupa ir lūgusi debatēm eh, pār Tunisiju beigās sagatavot rezolūciju. Tas nebija plānots iepriekš. Un tagad ir priekšlikums rezolūciju sagatavot. Cik es saprotu, konbendit kungs gribēja pieteikt šo pieprasījumu. Jūs zināt, ka Tunisijas notikumi, e, kā tie notiek, un mēs varam paust gandarījumu, ka Benalī kungs ir atstājis šo valsti. Un tagad situācija tuvāko nedēļu laikā būs ļoti saspringta Tunisijā. Es uzskatu, ka Mūsu parlamentam ir īsa rezolūcija jānāk klajā ar skaidriem prasībām padomju un komisiju. Jūs zināt, ka pēc aptuveni sešām, astoņām nedēļām jānotiek ir vēlēšanām, mēs nevaram tāpēc gaidīt februāri. Eiropas Savienībai ir jārīkojas, mums ir jārīkojas tagad, un tāpēc mūsu rīcības pamatam ir jābūt rezolūcijai, par kur mēs varētu nobalsot uh, ceturtdienu pusdienlaikā. Paldies, es saprotu, ņemot vērā pašreizējo situāciju, ar lielu entuziasmu parlaments nobalsos pār rezolūciju Tunisijas sakarā. Paldies, paldies, konbendit kungs, kurš grib izteikties pār šo priekšlikumu. Kurš ir pār šo priekšlikumu? Lūdzu. Vieta 321, es nevaru pateikt jūsu vārdu, nē, jūs tas nebijāt. Kurš grib izteikties pret šo pieprasījumu? Lūdzu. Presidente, non credo che la risoluzione. Priekšsēdētāja kungs. Es nedomāju, ka pieņemot rezolūciju kaut kas mainīsies tun, uh, Tunisijā, tādēļ esmu pret. Par... Tagad mēs pārējām pie balsojuma. Kurš ir pār šo pieprasījumu? Celiet rokas par. Pret šo pieprasījumu. Paldies. Atturas. Pieprasījums tiek noraidīts. Porządku sprawdzamy elektronicznie. Varam pārbaudīt, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Rezultāts 87 par 197 pret noraidīts. Nākamās izmaiņas attiec uz ceturtdienu. Tās attiecas uz debatēm 122. reglamenta pānti ietvaros. Goja grupa ir lūgusi debates par Brazīliju izņemt no darba kārtības. Debats eh, par Brazīliju un Cezāres Batisti izdošanu. Tagad es dodu vārdu Tavārešu kungam, lai viņš nāk klajā ar pieprasījumu. Thank you, President! Paldies, priekšsēdētāji! kolēģi runāja par šī jautājuma iekļaušanu steidzamības kārtībā attiecībā uz Čezāri Batīsti izdošanu uz Itāliju. Es saprotu viņu motivāciju, bet es vēlos eh, pierādīt to, ka tas nav cilvēktiesību gadījums, tas nav steidzams gadījums un tas pat nav uh, tiesisko pārkāpumu teikts. Vēl jau vairāk tas sas, nāk tādā brīdī, kad Brazīlija saskars ar vislielāko dabas katastrofu tās vēsturē. Čezāri Batīsti atrodas uh, cietumā, gaida Brazīlija Brazīlijas augstākās tiesas eh, lēmumu. Šobrīd Dienvidpuslode ir tiesa atvaļinājums. Nav nepieciešamības pēc šāda lēmuma. Es gribu paust savu solidaritāti ar dabas katastrofas upuru ziņām eh, ģimenēm, un man nav nekādas politiskas simpātijas eh, vardarbībai ne no kreiso, ne no labajo pusi, bet runājot par Indonēzijas vai Sudānas vai Palestīnas gadījumiem ar, būtu tāpat jārunā. Un vai pēc eh, prezidentes Dilmas Rusevas ievēlēšanas bez eh, saprātīgi formāla reģiona. Tas būtu parlamenta pirmais eh, vēstījums šai jaunievēlētai prezidentei. Tāpēc aicinu izsvītrot šo jautājumu no darba kārtības. Paldies, kolēģi, kurš gribētu izteikties pār šo pieprasījumu, par labu šim pieprasījumam. E, ņemā... Neredzu nevienu. Kurš grib izteikties pret šo priekšlikumu? Eh, Mauro kungs. Potem będzie kontra. Sī, grācie, signora prezidente. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Mans politiskās grupas vārdā, un es domāju, ka visu parlamentu vārdā varam norādīt uz to, ka mēs uh, atbalstam Brazīlijas valdību un arī gribam izteikt līdzjūtību Brazīlijas tautai par uh, kaitējumu un bojājumiem un arī bojā gājušajiem, kas ir saistīti ar nesenajiem notikumiem un uh, plūdiem, kas, tik, kas ir bijuši tik postoši bet domāju, ka parlamenta vārdā var teikt, ka tieši šajā konkrētajā gadījumā Čezāre Batisti viss šis tiesiskais ceļš vēl nav noiets, bet mūsu balsi vajadzētu dzirdēt arī starptautiskā līmenī. Paldies! Paldies! Kurš vēlas izteikties pār šo priekšlikumu? E, vietas 625 verzoek van de heer Tavares ondersteunen, omdat dit geen... Es atbalstu uh, priekšlikumu, jo tas nav steidzams. Batistīkungs ir uh, cietumā un nedomājam, ka viņš pēkšņi varētu tikt atbrīvots no cietuma vai uh, notikt kāda citāda darbība, un mums nevajadzētu iejaukties uh, cilvēku lietās, kas vēl ir tiesas priekšā. Paldies! Ktos paņs? Paldies. Liekam šo priekšlikumu uz balsojumu par, par šo pieprasījumu, ko iesniedz Eiropas apvienotie kreis, ziemeļu un kreisās grupas, goja grupa. Pieprasījums attiecas uz to, ka Čezāre Batisti izdošanas jautājums tiek svītros no darba kārtības par. Pret. Atturas. Priekšlikums tiek noraidīts. Proszę Państwa, ustaliliśmy w ten sposób porządek obrad. Przechodzimy. Mēs esam tātad pieņēmuši lēmumus par mūsu darba kārtību un pārējām pie darba kārtības pirmā punkta, kas ir Eiropas parlamenta priekšsēdētāja paziņojums par stāvokli Tunisijā. Tūlīt pēc tam būs komisijas paziņojums un politisko grupu priekšsēdētāju paziņojumi. Dāmas un kungi!